Also ich glaube, wir können beginnen. Domāju, ka mēs varam sākt. Pirms sākam skatīt darba kārtību, gribētu sveikt eh, Gabriels Preisas eh, apmeklētāju grupu. Jūs eh, esat no manas dzimtenes un es ļoti, ļoti sirsnīgi jūs sveicu šeit, Briselē, no Ziemeļrēnas Vestālens reģiona. Jā, un sundrā Tārgzānu. Un tagad eh, darba kārtība. Sveicu pie mums Jēnsu Gājeru, kurš arī ir no tā paša reģiona. Viņš ir budžeta komitejas eh, referents. Parasti mums ir ļoti laba sadarbības starp budžeta un transporta komiteju. Gājeru kungs īsi mūs informēs par prioritātēm 2017. gada budžetā, un pēc tam būs arī debats ir svarīgi, lai transporta komitejas prioritātes tiek iekļautas arī budžeta komitejā, lai parlaments attiecībā pret padomi var eh, nostāties eh, spēcīgā pozīcijā sarunās. Gairkungs, lūdzu jums vārds. Cirnīgs paldies. Priekšsēdētāji, dārgais Mihail, es arī esmu no šī eh, reģiona, es esmu no Esenes, kas gan nav Vestfālenē, bet nu labi. Uh, arī no manis tātad sveiciens kaimiņiem. Ir runa par naudu, līdz ar to redzam, ka tad, kad diskutējam par to, kā izdot naudu, tad eh, varbūt dalībnieku ir mazāk eh, nekā tad, kad mēs balsojam. Man ir nedaudz sarežģīta situācija Eh, transporta komiteja ir otrā, kuru es esmu apmeklējis tagad pēc uh, dzimuma līdztiesības komitejas, kuru apmeklēju šorīt. Un tad, kad uh, būšu apmeklējis visas komitejas, tad droši vien nebūs uh, neviena komiteja bijusi, kas nesaka, ka jā, jābūt prioritātē, bet mūsu prioritātes ir īpaši svarīgas. Līdz ar to esmu diezgan nērtā situācijā, ka man ar jums ir jādiskutē, bet uh, jāapzinās arī tas, ka galu galā varēšu uh, Uh, diez vai visiem visas vēlmes izpildīt. Kāda tad ir situācija? Esam pašā sākumā, procedūras sākumā, pagājušajā nedēļā Strasbūrā. Mēs pieņēmām Eiropas parlamenta vadlīnijas, tur piedalījās kolēģi. Tās ir apmēram tās prioritātes arī novērtējot, kādas tad ir problēmas uh, attiecībā uz 2017. gada budžetu To mēs tagad sākam sastādīt un um, esam ļoti sarežģītā situācijā. Mēs visi šeit īstenojam politiku un tāpēc uh, par situāciju, kādā atrodas Eiropas Savienību, uh, un kādās krīzēs tā ir, par to man no jums jāstāst. Bet šī situācija ir, dargie kolēģi, novedus pie tā, ka Eh, iepriekšējās budžeta diskusijās 2016. Eh, gadā, kas tagad ir budžeta gads, Eiropas Savienība izmantoja visus instrumentus, eh, kuri pastāv budžetā, izņemot tā saukto ārkārtas rezervi, contingency margin, kuru mēs varam izmantot, bet ja tur izmantojam līdzekļus, tad līdz 2020 gadam līdz DFS beigām uh, atkal tas ir kaut kur jāietaupa. Tas ir tāds ārkārtas instruments, bet tad, kad tas tiek izmantots, tad ir jāapzinās, ka šī instrumenta ietvaros izmantotie līdzekļi kaut kad ir jāietaupa līdz 2020. gadam. Visus pārējos instrumentus mēs izmantojam, izņemot šo ārkārtas rezervi. Un Eiropas Savienības krīzes situācija nav uzlabojusies, tā ir vēl sāsnājusies 2016. gads nav vēl pusē, bet vakar eh, pavasara trialogā mēs jau vienojāmies ar citām institūcijām, ka mēs atbalstīsim budžeta grozījumus. Tie ir 100 miljoni eiro, eh, kuri tiks mobilizēti, lai uzmantotu, eh, uzlabotu bēgļu situāciju Grieķijā. Tātad mēs izveidojam jaunu politisku instrumentu, uh, Uh, kurš, protams, ir nepieciešams, par to nav šaubu budžeta komitejā, bet, protams, uh, ir jautājums padomē, cik ilgi tad jūs vēlties turpināt uh, šādi visu laiku tikai likt gabaliņu pa gabaliņam klāt, un cik ilgi jūs negribēsiet atzīt, ka mums ir vajadzīgi jauni instrumenti, lai risinātu politiskos uzdevumus. Un uh, Turcijā arī ir bēgļi, kuriem tiks paredzēti papildus līdzekļi, un ir jāatrod līdzekļi budžetā. No tā budžeta apjoma, kāds tagad ir uh, pieņemts 2016. gadam, tas ir papildus uzdevums. Ja mēs pieņemam, ka humanitārā situācija arī turpmāk būs tik sarežģīta kā līdz šim, tad arī jaunais finanšu instruments prasīs jauns papildus līdzekļus, un es pat neesmu domājis par citām iespējamām krīzēm, piemēram, lauksaimniecības sektorā, kas arī saskars ar krīzēm bieži vien. Un to visu ņemot vērā, mēs sagatavojam šo budžetu, un tagad teikt, ka jā, šis Eiropas parlaments vēlas izmantot Eiropas, par, Eiropas Savienības budžeta instrumentu, lai politisko, sociālo un ekonomisko situāciju uzlabotu Eiropas Savienībā, bet mums ir jāapzinās, ka mūsu līdzekļi ir ļoti, ļoti ierobežoti. Tie arī nav brīvi līdzekļi, un mēs daudz esam diskutējuši par to attiecībā uz 2016. budžeta gadu, ka tieši šī komiteja pauda savu uh, noraidījumu uh, Eiropas uh, strateģisko uh, investīciju fondu līdzekļus ņem tieši no Eiropas Savienošanas instrumenta, un tas ir tas instruments, ar kuru šī komiteja vēlas īstenot Eiropas transporta politiku, un šī, uh, šis noraidījums ir pamatots, bet mums ir jāpatur prātā, ka vidusposma, tātad vidējā termiņa finanšu ietvars nosaka budžeta apjomu Un pēc tam, kad valstu vadītāji būs vienojušies par, eh, ir vienojušies par septiņu gadu budžetu, tad katra valsts atgriežas mājās ar šo nacionālo aploksni, un tas no vienas puses parāda, cik uh, valstī ir jāiemaksā budžetā, bet tas apraksta arī, kādus eh, maksājums no lauksēmniecības, reģionālā, sociālā un citiem fondiem saņems attiecīgā valsts un dalība valstis Eh, gatavojot DFS, tagadējo daudzgadu finanšu schēmu, eh, vienojās, ka pat eh, vidusposma pārskatā šīs nacionālās aploksnes paliks neskartas. Parlaments to uzskatīja par nepareizu, bet, lai arī cik es atbalstīju Lisabonas līgumu, tad budžeta jautājumos mūsu uh, ietekmes pozīcijas tika vājinātas attiecībā uz budžetu. Bet ja tas tā ir, dārgie kolēģi, tad tas nozīmē, ka komisija ir ļoti maz brīvu budžeta līdzekļu, lai tādas lietas kā garantijas Eiropas Strateģisko investīciju fondam finansētu. Um, pētniecība un attīstība Uh, tas arī ir tāds uh, šāviens kājā, jo šie līdzekļi tas paredzētu, lai Eiropa kļūtu konkurētspējīgāka un uh, Eiropas savienošanas instruments, jo tas nav piesaistīts nacionālām dalībvalstīm. Tas ir tas, no kā tiek ņēmts. Līdz ar to komisijai bija maza izvēle, no kurienes tad ņem šos līdzekļus. Un tagad šī ir tā otrā sliktā ziņa. No astoņiem miljardiem, kas mums ir uh, jāmobilizē, ir tikai 3,3 miljārdi budžetā. Tātad mums, kā Eiropas Savienībai, uh, vēlreiz būs uh, jārod šie atlikusie līdzekļi līdz 8 miljārdiem, un man ir bail, ka komisijas idejas būs vēl sliktāks nekā pagājušajā gadā. Mums, kā budžeta komitejai, uh, mēs darīsim to pašu kā pagājušajā gadā. Mēs uh, noteikti sekosim tran balsojumam, un es uh, rēķinos ar to, ka ja komisija un padome piedāvās papildus līdzekļus no FC uh, ņemt no CEF, tad um, mēs to atkal ieliksim la uh, šajā lasījumā. Bet es jums negribu um, jums to apsolīt, bet uh, Tātad eh, mums izdevās saglabāt eh, līdzekļu apjomu, bet es vienkārši gribēju jūsu uzmanību vērst uz to, ka mūsu sarunu iespējas rast alternatīvas, eh, no kurienes komisija ņemt naudu, ir ļoti ierobežots. Un ja kāds transporta komitejā kādam ir ideja, kur ņemt līdzekļus, tad lūdzu izsakiet šos priekšlikumus. Es labprāt uzklausītu jūs ieteikumus. Uh, bet es jums šodien negribu solīt, eh, ka pēc budžeta sarunām es varēšu pie jums ierasties un pateikt, ka tas ir izdevies. Mēs esam noteikuši prioritātes, kas, protams, eh, atspoguļo ne eh, tās krīzes, kas ir Eiropas Savienībā, jo daudz krīzes jau vēl nav atrisinātas. Mums joprojām nav pietiekami laba attīstība inovācijās Eiropas Savienībā, daudzās dalībvalstīs joprojām ir pārāk augsts bezdarbs, joprojām daudzās dalība valstīs ir pārāk augsts jauniešu bezdarbs, un papildus tam ir vēl Eiropas 2020 iniciatīvas mērķi, kuri joprojām uh, ir Eiropas Savienības prioritātes, un tas viss ir uh, vadlīnijās attiecībā uz budžetu iekļauts, un tas viss tur ir atkārtots. Piemēram, apkarojot nabadzību, norādot uz to, ka bērnu nabadzība ir īpaša uh, izpausme nabadzības problēma Eiropas Savienībā, un tā ir īpaša problēma Eiropas Savienības dalību valstīs, un tāpēc ir jādomā par to, kā nabadzības risku uh, ierobežot visvājākajiem mūsu sabiedrības locekļiem. Tātad ir ļoti dažādas krīzes. Un uh, naudas ir vajadzīgs aizvien vairāk un nevis mazāk, un gatavība iemaksāt naudu uh, Eiropas budžetā dalībvalstīm ir ļoti ierobežots iespējas to darīt. Sarunās un lēmumos mēs centīsimies uh, To visu sasaistīt ar daudzgad finanšu schēmas pārskatīšanu, par ko komisija līdz gadu beidzam ir jāizsaka priekšlikumu, un šis parlaments un šī komiteja noteikti um, pie tā strādās. Bet jautājums ir, vai Eiropas Savienības uh, līdzekļi ir pietiekami, mums ir jāsaka, ka Eiropas Savienībai vajag uh, vairāk naudas, ja tā ir jāizpilda tie mērķi, ko dalībvalsts tā ir uzticējušas. Paldies! Paldies, Jans Gājer! Un tagad uh, vārds mūsu referentei Izabelē Domontei. E, grazie, Presidente. Beh, innanzitutto desidero... Paldies, priekšsādātāji! Es vēlētos pateikties referentam vispirmām kārtām. Paldies arī par paskaidrojumiem, kas mums tika doti, bet es gribētu pievērsties pie 2017. gada budžeta, pakavēties pie tā sīkāk. Tā, mums ir runā, ka te tagad krīze un tam līdzīgi, bet tieši tāpēc ir vajadzīgas investīcijas, ir jāatbalsta MVU, ir vajadzīgi pārobežu investori, bez tam desmitajā pāntā jau arī ir Mm, pieminēts šis e, Europe Connecting Facility. Mums ir jākompensē samazinājums, un mums e, jāsaprot, ka tas nav vienkārši, to jau visi zina. Nav viegli uh, mobilizēt līdzekļus infrastruktūras sektorā, bet tomēr vajag domāt, piemēram, turisma sektors. Tas var būt ļoti labs sektors, kur radīt darba vietas. Mēs zinām, uh, ka ir nepieciešams cīnīties arī pret jauniešu bezdarbu un sieviešu bezdarbu. Varbūt, ka šis sektors to varētu arī darīt īpaši kaut kādās perifērās eh, apgabalos. Šodien no rīta, kad mēs runājām par transportu, mēs jau to pieminējām. Katrā ziņā pilnīgi noteikti mums ir vajadzīgs, lai <clears throat> viss būtu caurskatāms. Bet, nu, mums ir vajadzīgas investīcijas. Es šeit domāju par uh, kosme fondu, kas palīdz MVU, tāpat mums ir jāizstrādā pilnīgi noteikti pilotprojekti. Mums jā, var tos piedāvāt. Tas man šķiet ārkārtīgi būtiski, ja mēs vēlamies nonākt pie investīciju programmām, kam būtu kāds efekts. Paldies, tagad Vims Vanderkamps. Ne, nevēlaties runāt tālāk. Massimiliano Salīnī. Grazie. Mi... Liels paldies! Es vēlētos pievienoties tam, ko teica referents Es ar lielu uzmanību noklausījos, ko jūs teicāt. Bez tam man jau ir bijusi iespēja sadarboties ar Gaijera kungu savu ziņojumu ietvaros, un es jau pārliecinājos, ka mēs varam sadarboties, un nu, mūsu priekšlikumi toreiz bija ļoti neatzēti Vēlos pieminēt vairākus aspektus, ko pieminēja gan referents, gan Demontes kundze. Vispirmām kārtām, man ir ārkārtīgi žēl, ka, kas attiecās uz EFSI, finanšu resursiem tie ir ierobežoti, līdz ar to komisijai būs jānāk klajā ar priekšlikumiem, kas attiecās uz CF. Tas, tas ir grūti pieņemams. Man šķiet, mums vajadzētu kārtīgi padomāt par budžetu un ko mēs varam darīt. Mums ir nepieciešami instrumenti, kam piemīt kaut kāda veiktspēja. Europe Connecting Facility tas nav viens no instrumentiem vienkārši. Tas ir pilnīgi kaut kas cits, tas ir instruments, jā, taču šis instruments ļoti labi darbojās. Tas ir instruments, kas ir efektīvs tur, kur ir grūti panākt privāto līdzekļu investēšanu, tāpēc es domāju, ka mēs nevaram paņemt naudu no tiem instrumentiem, kas tik labi nedarbojās, kas labi darbojās, un piešķirt to citiem. Un tas nozīmē, ka mēs nonākam pretrunās. Tagad pāriesim pie turisma. Protams, ka par to ir jārunā. Izabela de Monta pieminēja kosmi. es vēlos parunāt par kaut ko citu. Mums ir jāveicina turisms. Un es tagad domāju par Itāliju. Kādreiz Itāļi nemaz nebija tik radoši, bet tagad tādi viņi tā ir. Tagad turisti brauc no visām četrām pasaules malām, lai apskatītu, kā mūsdienās vēl ir iespējams, piemēram, nodarboties ar amatniecību un tam līdzīgi. Es domāju, ka tas ir interesants priekšlikums. Vielen Dank. Paldies, tāda tālās Terička. Uh, thank you, Chairman. Uh, thank you, uh, and your colleague, uh, rapporteur. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Ļaujiet man sākt ar vienu tādu vispārīgu komentāru. Mums kā dalību valstī, kas nesen iestājusies Eiropas Savienībā, mums nav tik daudz tādu veiksmes stāstu. Es e, gribētu teikt, ka pēdējie 5, 6, 7 gadi ir e, bijuši veiksmīgi. Tas attiecās uz TNT un FC. Un tas tiešām ir bijis ar labu efektu. Tas ir jāņem vērā. Otrs komentārs. Es zinu, ka eh, nu jau ir pavēlu, mm, ka izliet ūdeni nesasmil, nesasmelsi, bet eh, ja mēs runājam par FC, nu kas ir FC? FC ir iniciatīva, kas ir domāta, lai veicinātu privātas investīcijas un uh, radītu darba vietas, bet CEF finansē TNT un citus svarīgus projektus, kas uh, ir sabiedriski vajadzīgi, tie nevienmēr ir ekonomiski izdevīgi. Piemēram, Real Baltica nekad netiks finansēts citādā veidā. Es domāju, ka tas ir jāņem vērā, kā mēs noteikti nevaram teikt, ka visi projekti ir vienādi, un tāpēc man ir jāatzīst priekšsādātāja kungs, ka mēs daudz varam žēloties par to, bet eh, kā jūs jau teicāt, vajadzētu šos faktus tomēr vēlreiz uzsvērt. Es piekrītu tam, ko kolēģi jau teica, ka cik iespējams ir nepieciešams saglabāt cef. Un es gribu teikt, tas ir svarīgi, tāpēc, ka ļoti daudz projektu pašlaik ir izstrādes procesā, ja mēs tam atņemsim finansējumu, tad uh, investīcijas kļūst tikai vēl dārgākas pēc pieciem, septiņiem gadiem nekā tas ir šobrīd, un tas ietekmēs ne tikai ekonomisko ciklu, bet arī visu pārējo. Es ļoti priecājos, ka es varēju strādāt kopā ar referentu, es pieņemu jūsu izaicinājumu, nākt klajā ar idejām, īpaši ar radošām idejām, kas varētu atvieglot cilvēkiem dzīvi. Un es pilnīgi noteikti centīšos atgriezties pie šī jautājuma. Nu, mēs noteikti nevaram runāt tikai par transportu un turismu. Es, protams, neesmu itālis, taču es domāju, ka var parunāt par turismu kā par vienu no izaugsmes veicinātājiem. Tad mums vēl ir jārunā par krīzēm. Es noteikti piekritīšu visam, ko jūs teicāt. Tomēr varbūt būsim mazliet disciplinētāki. Ir lietas, kas ir dalību valsts kompetencija, bet dalību valsts gaida, lai to finansē Eiropas Savienība, un transports ir viena no tām. Es domāju, ka jebkas, kas rada darba vietas, un arī tādi pierobežu tādas pierobežu iniciatīvas ir jābūt prioritāšu pirmajās vietās, kad runa ir par finansējumu piešķiršanu. Dalība valstis ir pieradušas, ka lietas, kas ir viņu kompetencē, tomēr kaut kādā veidā ir iespējams finansēt vismaz daļēji no kopīgā budžeta. Paldies tagad uh, Karima Delī. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Man liekas, ka mēs neesam saņēmuši tādu kā rīcības plānu. Referents nesniedz nekādus datus par pilotprojektiem, sagatavošanas darbiem un tam līdzīgi. Tas ir ļoti svarīgs arguments, tāpēc man ir jautājums, vai šodien jūs varat mums šos elementus nosaukt? Ja, ich mich jetzt auch... Jā, es arī pats vēlos izteikties. Trīs mērķi, ko jūs pieminējāt. Pirmkārt, bezdarba samazināšana, klimats un Eiropas uh, apvienošanās. Tie vienmēr bijuši mērķi Tādēļ arī EFSI tika iedibināts, un EFSI tika radīts galvenokārt eh, no dalībvalstu puses, kuras teica, mums ir augsts jaunas bezdarbs 50%, un par to ir jācīnās, ja viss ir pareizi. Kad runa bija par finansējumu, dalībvalstis teica, nē, mēs nemaksāsim nevienu eiro, tam visam ir jābūt no parlamenta budžeta. Jau tas ir eh, solidaritātes neievērošana. Uh, Nevar teikt, ka mums tas viss vajadzīgs, bet mēs paši neko nemaksāsim. Naudas vajadzīga no jums, un tagad to grib darīt atkārtot. Domāju, ka to nevajag pieļaut, jo tā nevar sasniegt. Mēs, piemēram, šeit no rīta bija par Lionu un Turīnu, par uh, tuneli, ko plāno celt. Visaugstāk, visgarākais uh, tunelis, divu miljārdu izmaksas Un tad Francijas eh, revizijas palāta konstatē, ka 26 miljardus maksās nevis divas, un tas nespēja nekādu lomu, tur nebija nekāda alternatīva izmeklējumu, ko maksātu, ja jau esošo posmu renovētu, cik daudz laiku ietaupītu un cik daudz darbietas radītu, jo 20 gadus ar um, borēšanas mašīnu ņemties palpiem, tas nav nekāda ciņa pret uh, bezdarbu, jo tur nav nekāda darba vietas vispār vajadzīgas. Tas nozīmē, ka mēs cerējām ļoti daudz miljārdus, bet mērķis uh, samazināt bezdarbu šeit faktiski nespēja nekādu lomu. Par klimāta mērķiem uh, es maz nerunāšu, jo, ja šīs posms būs gatavs 30 gados, tas ir visam cita situācija nekā, ja tu uzsāc 10 vai 15 gados. Vēl vienu piemēru var pateikt. Uh, piemēram, <coughs> Austrijas tunelis, Semerim tunelis arī ir līdzfinansēts ar Eiropas naudām. Uh, un tur ir pa ielēju šis posms, un tad būtu 3-4 gados gatavs, un uh, dažos posmos vajag arī otras sliedas, daži ir elektrificēti, bet tur nevajadzētu tuneli. Tātad efektivitāte būtu augstāka, un uh, darba vietu radīšana arī būs lielāka, bet tā vietā no CEF tika paņemta nauda, un Līdz ar to mums nav kontrola. Mēs divus gadus ļoti daudz diskutējām par to, kāda projekta tam ir piemērots, kāda ne, un tad mēs vienojamies par to, ka tiks atbalstīts noteikti projekti, kaut gan, protams, ne jau visi piekrit visam, bet uh, tomēr kopīgo konsensu risinājumu mēs visi atbalstījām. Es domāju, tas būtu svarīgi. Un tagad mēs to naudu atdodam FC, mums vairs nav kontroli. Ar to varētu finansēt, piemēram, jauno atomspēkstaciju Lielbritānijā. Privāts finansējums nebūtu iespējams. To teica valsts. Valsts teica, jā, vispār nav nekāda problēma. Uz 30 gadiem garantējam enerģijas cenu, kas ir trīsreiz augstāk nekā biržā. Tas ir pilnīgi nenormāli. Tas nav pilnīgi saistīts ar naudas taupīšanu, nav saistīts ar enerģijas efektivitāti, ar mūsu mēķiem, pat mēs nenojot eh, to, ka gribam kļūt neatkarīgi no naftas, gāza un urāna Tieši pretējais tika panākts, un tas praktiski tiek, tiek realizēts, un tādēļ eh, es domāju, ka ir netaisnīgi, ka parlamentam par visu ir jāmaksā. Otrais punkts, kas ir netaisnīgs, un par to mēs toreiz diskutējām, ja no visa budžeta, kuru mēs kā Eiropas parlaments pieņēmām, un kas mums ir, ja no katras jomas viens, viens cents tiks dots kopējā katlā, tad mēs to visu varētu finansēt Bet tad, protams, lauksamnieki teica, nē, no mūsu gan nē, un citi arī teica, mēs gan nedosim, arī tā nav nekāda solidaritāte. Un tad to visu vajadzēja finansēt transporta komitejai un pētniecībai, un tas nav solidāri. Pilnīgi tev piekrītu. Ārkārtas situācijās mums ir jāizpauž solidaritāte. Un jāinvestē naudu tur, kur tas ir absolūti nepieciešams un kur ir jāprāt cilvēku dzīvības, bet ne jau ka tiek eh, teiks, jā, jā, viss ļoti svarīgi, bet mēs nedosim nevienu centu. Kādēļ par to netiek diskutēts? Ja katrs vien procentu, tad varbūt arī pretestība nebūtu tik eh, augsta. Kādēļ to nevar realizēt? Tāda būtu solidaritāte. Un nevis, ka izlas tikai rozīnītas eh, un nauda tiek tērēta pasākumiem, kas vispār neko nedod, kas vispār nav sakarā ar Eiropas Savienības mērķiem. Jā, es biju pēdējais runātājs, tagad tev vārds atbildē. Paldies! Jā, tavi jautājumi, Mihēl, uz tiem atbildēšu pirmajiem. Diemžēl nav tā, ka mēs Eiropas budžetā starp atsevišķām sadaļām, kā A, 1A, tur ir nauda, par kuru jūs budžeta komitejā politisku lēmumu pieņemat, 1B, reģionāli fondi, divi lauksamīdzība, trīs iekšējā politika, četri ārpolitika. Mēs starp šīm sadēm nevaram sūtīt naudu šu, turp un atpakaļ, jo budžeta kārtība to nepieļauj. No sākotnēji tam bija arī labs pamats, kādēļ tas tā ir. Bija laiki, kad lauksaimnieks par produktu, ko viņš savā lauksaimnieks uzņēmumā saražo, no Eiropas ekonomiskās kopienas turēs savā bija saņēma garantētu cenu un rezultāts tāds, katrs lauksemnieks ražoja, cik vien varēja, ekoloģiski tie bija tādi nevisai labi apstākļi, un toreiz bija šie slavenie sviesta kalni un piena upes, bet lauksemnieks ir priecīgs, viņš saņēma garantētu cenu, un, lai aizsargātu budžetu pret pilnīgi milzīgām izmaksām, tika ieviest šīs sadaļas, un uh, pārbīdīšana, pārcelšana starp uh, sadaļām nav iespējama, tātad lauksemniecības izdevumiem ar ir jāierobežos maksimum. Tātad šie laiki sen jau ir beigušies, lauksnēsies politika izskatās jau šodien pavisam savādāk nekā toreiz, bet cienējamas kolēģis un kolēģi. Mēs kā budžeta uh, pārstāvi, mēs ar padomi cīnāmies burtiski tādos viduslaiku apstākļos. Ar padomu tas ir ļoti smagas cīņas. Un es uh, varu katram jums pastāstīt, ka jūsu uh, Valdība ir tieši tikpat stingra kā visas citas valdības, un neviena no dalībvalstīm nav spēja, kas attiecas par kontroli un līdzkontroli par budžetu, neviena nav gatava ierobežot savas ietekmes iespējas, tādēļ ir nebez nav iespējams. Tas, ko tu teici par uh, solidāro rīcību, un mēs paņemsim vienu procentu no visiem budžeta līdzakļiem un pārnesīsim tos uz uh, Savienotās Eiropas uh, instrumentu CEF, lai kompensētu šo negatīvo ietekmi, ko sniedz finansējums ar EFSI. Tātad vienas sadaļas ietvaros ir jāatrod līdzekļi. Viens A, mēs politiski kaut ko citu varam prasīt, jā. Bet tā, tā ir prasība, kas ir vērsta dalībvalstīm. Vēlos vēlreiz atgriezties pie tā, Kas notiks ar CEF līdzakļiem? Jo skaidrāk un jo rezultatīvāk izdosies nodrošināt eh, CEF īstenošanu, jo labāki būs mūsu argumenti, kā pamatot šo instrumentu, un lai to aizsargātu no līdzekļu samazināšanas un pārnešanas uz citurieni. Tādēļ uh, šīs komitejas atzinums ceru būs tāds, ka jūs e, parādīsiet CEF nozīmi, ekonomisko nozīmi, kas šim instrumentam ir e, reģioniem, kuros tas tiek īstenots, ka jūs to visu ļoti skaidri parādīsiet, lai mums būtu labi argumenti, kad runāsim ar institūcijām. kas varētu novērst vai pēc maksimāli samazināt eh, CEF draudošo samazinājumu un aizsargāt šo instrumentu. Esmu pārliecināts, ka lielais vairākums šeit parlamentā uzskata gan budžeta komiteja, gan arī plenāra sēde atbalsta CEF pilnīgu finansējumu, un tad mēs ar parlamentu nostāju dodamies uz sarunām ar padomi, un tad sarunās ar trim institūcijām, trīs institūcijas starpā redzēsim, vai izdosies e, CEF tādā apjomā saglabāt. Kā budžeta speciāls vēlētos jums e, vēl pateikt, ka tieši saistībā ar tikko kā aprakstīto diskusiju, tas ir īpaši interesanti, ir EFSI. Pilnīgi pareizi tika norādīts, ka ir jāfinansē projekti, kas nes pēļņu. Ir otrs instruments - Eiropas iniciatīvas projektu obligācijām, kas darbojas līdzīgi kā EFSI, kas ir tāds kā plāns EFSI, kas darbojas pēc tādiem pašiem mehānismiem, to pārvalda Eiropas investīciju banka ar garantijām no Eiropas budžeta, un tas tā darbojas. Vismaz no Vācijas es to zinu, ka projekti, kā piemēram A5, starp Hamburgu un Šlezviku Holšteinu federālo zemi, tas tiek līdzfinansēts. Un tad ir arī CEF, kas ir spējīga ar atbalstu maksājumiem projektēt, finansēt projektus, kas eh, ilgtermiņā neļauj gaidīt pēļņu, ja tas būtu tikai komerciāls projekts. Man, godīgi sakot, traucēja ka šie trīs eh, instrumenti nav tā ļoti skaidri nodalāmi, nav tā īsti skaidrs, kurš transporta projekts ir jāfinansē no kura instrumenta. Un ja es saņemtu no Trāna šeit uh, ieteikumus, es būtu ārkārtīgi pateicīgs. Vēl pāris teikumus, viens par pilotprojektiem un vēl viens par turismu. Sākšu ar turismu. Iepriekšējā sasaukumā biju reģi, reģi komitejas deputāts, un kad bija ietveru vadlīnijas uh, reģionāla politika, kas ir par aktuālu maksājumu periodu, tad bija debates par to, vai ar Eiropas reģionālo fondu līdzekļiem uh, var finansēt uh, turismu projektus, jā vai nē. Reģionāla komiteja pieņēma lēmumu ar politisko grupu atbalstu, ka tam tā vajadzētu būt. Mēs vienmēr dzirdēt no komisijas argumentu, ja mēs prasām naudu turismam, tad to var ņemt no reģionālā fonda. Šeit ir viena izēja. Un šeit vēlos aicināt jums parādīt eh, radošu pieeju. Un tad es pieskaršos otrajām, otrajā jomā, par kur gribu runāt, ir pilotprojekti. Pašlaik eh, Trans 7 ietvaros notiek uh, pilotprojektu un sagatavojušie pasākumi. Tā ātri pārlidojot daži no tiem ir ar mērķi atbalstīt turismu. Tad šie septiņi pilotprojekti. Mēs eh, katrā budžetā 40 miljoni eiro. Faktiski tā ir smieklīgi maza summa. Vairāk mēs nedrīkstam. Uh, Tātad šī summa ir paredzēta pilotprojektiem. Pilotprojekti vienmēr tad var saņemt atbalstu, ja ir izpildīti divi noteikumi. Pirmkārt, protams, ka tam ir jābūt Eiropas Savienības kompetencijai. Otrkārt, tas vēl nedrīkst būt realizēts un nedrīkst vēl nekur būt uh, Eiropas Savienība kā cits instruments, ko to varētu finansēt. Tad no komisijas uh, pilotprojekts saņem vērtējumu A, un ja es saku 40 miljoni, tad jūs varat iedomāties ka nevar to ārkārtīgi daudz pilotu projektu finansēt septiņi, tas jau ir ārkārtīgi labi. Ja jūs vēlaties, lai turismas lielākā apjomā tiktu atbalstīts no Eiropas Savienības budžeta puses, tad gribētu aicināt jūs padomāt, kā radīt pilotprojekts turisma jomā. Ja tas gūs panākumus, tad no šie podprojekti kļūs sagatavošanas pasākums, un tad no tā va, radīsies programma, un tad komisija teiks, jā, no, nu, no tā visi var taisīt Eiropas projektu. Tātad, jo vairāk mums ir būs ko teikt, jo labāk mums būs argumenti nākamajā vidustermiņa finanšu plānojumā parūpēties par to, ka būs budžeta sadaļa par turismu. Kodīgi sakot, eh, saku, ka iespējas kā parastā budžeta procedūrā šogad vai nākamajā gadā varam panākt, tas ir ārkārtīgi maz šāds iespējas, jo šeit vienmēr parādīsies arguments, to var finansēt no reģionālā fonda, tad mums ir jāatrod nišas, kur reģionālais fonds nevar finansēt. Un šos projektus vajadzētu definēt tā, lai no tā varētu veidot pilotu projektus. Un tad vidus termiņā ir iespēja to īstenot. Un pēdējais teikums par aģentūrām. Mēs esam tā ļoti tuvu viens otram. Es arī esmu pastāvīgais referents par aģentūrām aģentūras eh, budžetas eh, komitejas eh, darbības jomā šeit Eiropas satiksmē arī drošības jomā ir būtiski nozīme. Es domāju, ka tur nebūs nekādi lieli samazinājumi. Referente to jau pieminēja, bet ņemot vērā to, ka mēs pagaidām pašlaik, piemēram, Frontex ja negluži par eh, robežu aizsardzības koordinācijas aģentūru veidojam, bet tiešām par robežu aizsardzības iestādi veidojam, tad nav sevišķi ticams, ka daudz aģentūras vēl blakus Frontex vēl to skaits palielināsies iekšpolitikā. Šeit man nav nekāda optimisma, kas attiecas uz šo aģentūru paplašināšanu. Šeit arī speciālās komitejas tām vajadzētu atrast labus argumentus, kur nākotnē politikā tas būtu nepieciešams. Par šo jautājumu turpināsim runāt, un es paldies par diskusiju. Un es pateicos par uh, šo uzrunu un par atbildēm un par piedalīšanos diskusijā. Un mēs noteikti vēl tiksimies. Jā. Pirms pārēju pie nākamā punkta gribētu sirsnīgi sveikt Brazīlijas valdības delegāciju, kura piedalās šajā sanāksmē īpaši 16. panta dēļ un sirsnīgi sveicu jūs šeit mūsu komitejā. Jā, un zu diesem Tag. Jā, un par šo darbkārtības punktu esmu lūdzis komisiju informēt mūs par to, kas tiek darīts saistībā ar Transeiropas eh, transporta tīkliem TNT. Eh, Lai, Varbūt es pagaidīšu kādu mirkli. Also, dann zum nächsten Tag. Tad ķersimies pie nākamā darbkārtības punkta. Esmu lūdzis komisiju mūs informēt par to, kas tiek darīts komisijā saistībā ar eh, Transeiropas transporta tīklu. Attiecībā uz dažādiem pamatīklu koridoriem Eiropas koordinātori pagājušajā gadā mūs eh, informēja, prezentēja darba plānus, un šodien mūs interesē kādas papildus iniciatīvas īsteno komisija attiecībā uz TNT īstenošanu, un tāpēc došu tagad Olivera un Idī vārdu no komisijas, lai viņš uh, sniedz mums īsu ievadu. Paldies, priekšsēdētāji! Tagad mēs zinām, kuri ir īstie TNT draugi, kuri paliek zālē. Pirms ķeršos pie šī punkta un lai nodrošinātu pārēju no iepriekšējās diskusijas un arī diskusijas, kas šorīt bija par CEF budžetu, ļaujiet man uh, vēlreiz eh, atvainoties. Eh, mēs eh, esam atradusi šo vēstuli, uz kuru atsaucās Pīperkungs šorīt, proti, kas mūs sasniedz ēpasta veidā, un mēs tagad esam sagatavojuši vēstuli, un tas apstiprina to, ko es jau šorīt izskaidroju, ka mēs nekad no mūsu puses vismaz neesam teikuši, ka uh, nekāds eh, papildus finansējums nebūs vajadzīgs CEFs. Tieši pretēji mēs izmisīgi meklējam papildus finansējumu. Tas vienkārši, lai precizētu vēlreiz šo jautājumu, un komisāra rakstiski sniegs jums šo atbildi formāli, lai būtu skaidra, pilnīgi skaidra mūsu pozīcija. Tagad par TNT ietveru. Vispirms es gribētu uh, atzīmēt Heralda uh, un uh, Gudrunas un citu kolēģu darbu, kuri nav klāt, jo TNT tīkla vispārējā attīstība iet uh, tālāk par uh, to, ko gaidīja pat optimistiskākie no mums, tad, kad tika pieņemta regula. Jūs atcerēsieties, ka koordinātori ieradās pie jums ne tikai prezentējot uh, savu darbu gadu ziņojumus, bet arī uh, pirmo koridoru darba plānus jums. Visi šie deviņi geogrāfiskie koridoru darbības plāni formāli ir apstiprināti dalību valstīs. Tas jau ir zināms sasniegums, tātad neviena valsts nav apšaubījusi uh, to analīzi un ieteikumus, kurus piedāvāja koordinātoru darbu plānos. Tagad, kas notiek uh, TNT uh, ietvara uh, kontekstā, ir pāriet no statiskas situācijas, runājot par to, kas ir nepieciešams šī infrastruktūras ziņā koridoriem uz tādu dinamiskāku situāciju, runājot par to, kādas investīcijas ir nepieciešamas, bet arī pievienojot virkni elementu, kas tiešām sniedz um, regulāru situācijas uh, attainojumu un arī runā par šķēršļiem, kas jānojauc pasākumi, lai šos koridors ieviestu, kas runā par to, cik nobrieduši ir projekti, kad tie tiks pabeigti, savietojumības jautājumi un visā citi tehniski šķēršļi arī varētu tikt apspriesti. Tur uh, tiks iekļaut arī pasākumi, uh, lai optimizētu tīkla izmantošanu. Tie ir uh, pasākumi, kas bieži vien ir noteikumu jomā. Uh, un tā ir inovācija un arī virkne uh, indikātoru, lai sniegtu uh, informāciju ne tikai par to, kā šie tīkli tiek pabeigti, bet arī kā tie tiek izmantot. Un šeit mēs nonākam pie viena no jautājumiem, ko jūs pieminējāt šorīt priekšstādātāji, proti kā izvēlēties no uh, starp infrastruktūru, kas ir uh, sākotnēji paredzēta, dažkārt tā ir liela infrastruktūra, uh, un kā potenciāli raudzīties uz reālo koridoru efektu un varbūt izdarīt citas izvēles, kam būtu lielāka pievienotā vērtība, uh, jo īpaši runājot par pārobežu sadaļu. Tas viss tiks prezentēts uh, jums TNT dienu ietvaros Rotterdamā 21. un 22. jūnijā. Tā būs tā iespēja, kad mums būs pirmo reizi iespēja diskutēt ne tikai ar šīs komitejas pārstāvjiem, bet arī ar ministriem, transporta ministriem un um, dažādām iesaistītajām ieinteresētajām pusēm. Papildus tam būs arī uh, pirmais uh, tematisko darba plānu uzmetums, ja projekts uh, jūras autostrādes. Brian Simpsons šo darbu koordinē, man būs tas prieks Eh, diskutēt ar viņu par eh, jūras eh, maģistrālēm un <clears throat> arī RTMS un dzelzceļa savietojamība tur būs iekļauta. Un arī šeit būs divi ļoti spēcīgi instrumenti, lai tālāk īstenotu mūsu politikas šajās divās jomās. Papildus tam, jo Heralds uh, Uh, vienmēr meklē vēl darbu, ko darīt. Viņš ir uh, iesaisties koordinators jaunā avantūrā, jaunā piedzīvojumā. Esam izvērtējuši diskusijas, kas mums bija uh, no Bodovikas Sekīkas Trofesona ziņojuma par transporta infrastruktūru. Un mēs domājām, ka arī citus jautājumus, kurus organizē koordinātori, uh, varētu šeit iekļaut, un esam izvēlējušies multimodalitāti, uh, internetās transporta sistēmas, jeb ITS, jaunās tehnoloģijas, kā jaunās tehnoloģijas ātrāk uh, ievies tirgū, pilsētu dimensija. Tā ir ļoti svarīga dimensija, to vienmēr ir jāuzsver, un arī TNT ietvara izplešana arī uz kaimiņu valstīm, ne tikai uz Rietumu Balkāniem, bet arī citām valstīm. Šis darbs uh, tiks prezentēts un apspriests tentē dienās, un cerams, ka pēc tam tas atradīs savu vietu arī šajā komitejā, jo daudzus no ieteikumiem mēs vēlētos uh, pie tiem turpināt strādāt, varbūt arī iniciatīvas ziņojumos, ko jūs sagatavojat vai pie kā strādājat, un arī likumdošanas pasākumos, kurus jūs skatīsiet ir paredzēti daži delģētie akti. Viens jau jums ir piedāvāts, tas ir TNT uh, ietvaru paplašināšana uz Rietumbalkāniem. Tas tika iesniegts pirms mēneša, un nākamais uh, tiks uh, iesniegts šā gada maijā. Un tā būs uh, visaptvarošā uh, tīklā tehniskais pielāgojums. Esam izskatījuši statistiku un tā tālāk, un mēs piedāvāsim tehniskos pielāgojumus, lai atbilstu jaunākajām uh, prasībām. Pēdējais vārds par TNT dienām. Mēs ceram, ka pēc iespējas lielāks skaits no jums varēs pievienoties. Tas būs tāds īpašs pasākums, būs daudz diskusijas par finansēšanas aspektiem. Uh, Ne tikai tāpēc, ka būs DFS vidusposma pārslaktīšana, bet šis ir arī īstais laiks, lai izvērtētu, eh, kas um, ir eh, transporta jomā FC, un mums būs arī eh, diena, kas būs atvēlēta projektu virzītājiem, lai viņi varētu apspriest Eh, ar privātiem investoriem, bet arī ar Eiropas investīciju banku investīciju iespējas šajā kontekstā. Darba plāni tiks apspriesti, šie tematiskie dokumenti tiks apspriesti, un tā būs arī pirmā iespēja visai ģimenei, ne tikai Eiropas Savienības dalību valstīm, bet arī kaimiņu valstīm vai vismaz ministriem no šīm valstīm, vai vienalga, vai tās būtu Rietumbalkāns, vai Austrumpartnerības valsts, vai Turcija, uh, vai arī vidusjūras dienvidu valsts, visas šīs valsts būs pārstāvētas un tā būs pirmā iespēja apspriest šīs uh, kartes un paredzēto TNT uh, tīkla izplešanu uz visu pierobežas reģionu. Un visbeidzot, Tagad eh, pēdējais vārds par to, cik svarīgi ir šodienas diskusija. Es ar apmierinājumu konstatēju, ka šī diskusija, diskusija ir paredzēta pirms mēs to visu vēl apspriežam ar dalībvalstīm. Tā ir reta izdevība. Paldies priekšstādātāji par to, ka jūs uzstājīgi prasījāt, lai šis eh, jautājums tiktu iekļauts darbu kārtībā, lai mēs varētu eh, atklāt apmainīties viedokļiem. Paldies! Paldies, paldies arī ar jums, un tagad Vims Vandekams lūdzu. Voorzitter, dank u zeer. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka Onēdī kungs un viņa komanda noteikti ir pelnījusi sirsnīgu paldies par informāciju, ko mēs te dzirdējām. Es esmu pilnīgi pārliecināts ka Eiropas komisija nesēž rokas klēpīs salikusi, bet gan ļoti cītīgi strādā. Un īpaši tad, kad ir runa par šo jautājumu. Bet, nu, tagad par nākamajām TMT dienām, kas notiks Rotterdamā, es jums atgādināšu, ja varbūt nezinājāt, tad Rotterdamā ir Nīderlandē. Un tās ir ļoti svarīgs notikums un ļoti vajadzīgs. Man ir divi jautājumi šai sakarā. Es pārliecinājos, ka tad, kad mēs skatāmies uz dažādo koridoru finansēšanu, man radies tāds iespējas, ka iespējas ir pieaugušas. Mēs runājām par FC, par kohezijas fondiem, par nacionālo finansējumu. Vai man ir taisnība? Es pareizi sapratu. Vai arī e, fleksibilitāte nav mainījusies? Un mans otrais jautājums ir par Ķīnu. Ko dara Ķīna? Eiropas centrālajās, e, centrāla Eiropas valstīs vai uh, Ķīna tikai pļāpā vai arī ķīnieši tiešām investē kaut ko transporta koridoros, tī īpaši austrumu un centrālajā Eiropā. Paldies, paldies Gazien Maisner. Jā, paldies, eh, paldies arī un Idi kungam par paskaidrojumiem. Viss izklausās labi. Viss ir eh, uz laba ceļa. Principā man ir tikai viens jautājums. Jūs daudz ko runājāt par TNT dienām un par prioritātēm, kas tika izvirzīts jauniem tehnoloģijām, viss ļoti jauk un labi. Man galvenais jautājums attiecas uz to, ko mēs kā parlaments varam darīt. Mēs esam pilnīgi pārliecināti par to, ka TNT un SEF ir ļoti tādi lieli projekti, dod svarīgi to visu atbalstīt. Es kā jautājuši bieži vien nesaņem atbildi, varbūt, ka nemaz uh, nevaram daudz izdarīt no parlamenta puses, bet mēs esam no dažādām valstīm un mums ir kontakti ar uh, valdībām. Uh, Un tādēļ tas ir svarīgi pateikt, kur lietas nevirzās uz priekšu, un mums arī svarīgi to zināt, ka, ja, piemēram, mūsu pašu dalību valstī kaut kas ir ieklemējies, Ir arī dalībvalstīs reģionālas intereses, kas varbūt uh, ir pretunā ar Eiropas ideju. Un tādēļ svarīgi, un ja es domātu, domāju, ka varbūt diplomātiskāk ir eh, runāt divpusēji, tad tā arī padariet. Karima Dēlī lūdzu. Merci, monsieur. Paldies, priekšsādātāji kungs. Man ir tikai komentārs. Pavisam tāds neliels. Es ļoti gribētu, lai dokumenti, kas mums tika iesniegti, nākamreiz tiktu iesniegti ātrāk, jo šoreiz mēs to saņēmām ļoti vēl. Tā, nu, tagad, Nīdi kungs, mēs esam diezgan mazā skaitā, bet es gribētu teikt, ka jūs klausīties vienmēr ir aizraujoši. Uh, Un man gribētos atgādināt, ka, protams, mēs visi komitejā esam pār to, ka ir nepieciešams investēt pārobežu infrastruktūrā, taču jūs teicāt, ka ir nepieciešams skatīties uz veiktspējas rādītājiem, un man uh, Varbūt jūs man nepiekritīsiet, taču man šī veiktspēja, ja mēs runājam par 21. gadsimta transportu, nu, jūs teicāt, ka uh, tie nav lielie projekti veiktspēja, jo jūs teicāt, kaut ko neticam, jūs teicāt, kā izvēlēties starp lieliem projektiem un citām izvēlēm. Un tad man ir jautājums, kas ir citas izvēles? Jūs nosaucāt prioritātes - pilsētas mobilitāte. Bet saprotiet, 21. gadsimts neierakstīsies vēsturē ar lielajiem projektiem, kas nodara kaitējumu videi. Um, bet mums ir vajadzīga mobilitāte. Ziniet, es saprotu, ka jums nepatiks tas, ko es teikšu. Jūs man teiksiet, ka te nav runa par e, ideoloģiju, bet, nu, saprotiet, taču Eiropas finansējums ir labi jāpārvalda, un es gribu teikt, ka es nesaprotu, kā tiek finansēts e, dzelzceļa projekts Liona Turīna, kam, piemēram, citas līnijas jau ir izgājušās. Es domāju par līniju, kas tika izveidota 2009. gadā starp Perpiņānu un Figerasu. Uh, un tur mēs tur gaidījām milzīgu pasažieru plūsmu transporta pārvadājums, bet tas nav rentabli. Tāpēc jautājums, ko nozīmē rentabilitāte TNT ietvaros? Un tad man ir vēl viens jautājums. Es domāju, ka ja šī Junkera komisija nu, jūs teicāt, ka šī ir pēdējās iespējas komisija. Pēdējā iespēja arī ir uh, palīdzēt pilsoņiem pieņemt Eiropas projektu. Un uh, Eiropai ir jābūt derīgai. Un galvenokārt tam ir jābūt transportam pilsētās un mums ir vajadzīgi noderīgas investīcijas, lai tas nekaitē apkārtējai videi. Tam ir jābūt nekaitīgam attiecībā uz klimatiskajiem mērķiem. Nē, nu, jūs man teiksiet, protams, ka es esmu ieciklējusies uz uh, Lionas Turīnas projektu, bet saprotiet mani pareizi, tās izmaksas no 8 8 miljārdiem jau ir palielinājušās uz 12 eh, miljārdiem, un kopā Francijas valstī tas izmaksās 26 miljārdus, un tas taču nav iespējami. Danke sehr. Jetzt Jens. Paldies, tagad Jens Nilsons. Tack så mycket. Jā, liels paldies. Esmu no Zviedrijas ziemeļiem. Cieši sadarbojamies ar Somiju satiksmes jautājumos visā ziemē reģionā. Tad ir Botnijas koridors, tas ir daļa no TNT tīkla, starp citu. Atceros, ka bija sagatavots ziņojums par uh, finansējumu, kas sagādā problēmas lielajiem projektiem, un šajā ziņojumā kļuva redzams, ka viss TNT tam ir jābūt vērstam uz nākotni no paša sākuma, un tas arī ir pareizi. Tas ir jāvērš uz priekšu. Protams, ka ir jāpieņem arī nacionāli lēmumi, lai sagatavotu Eiropas finansējumu, un no laika brīža, kurā uzsākas investīcijas, paiet gads, varbūt pat gadu desmiti, labprāt uzzinātu, vai šis pamatprincips arī turpmāk eksistēs, kā Eiropas Savienības finansējums eh, inicijē projektus. Tā ir laba pieeja. Paldies, tagad kurts jau Matēze. Paldies, priekšsēdētāji. Delī kundze tiešām ir ieciklējusies uz eh, Lionas Turīnas līniju. Ziniet, man arī ir viens projekts, uz kuru es esmu ieciklējies. Ziniet, vispār ir tādi projekti, kas ir kā melnie caurumi. Mūsu kolēģi pieminēja arī līniju no Perpiņānas uz Figarasu, tā bija pilnīga izgāšanās. Un šī šīs dzelzceļa līnijas izmaksas kilometrā bija sešreiz lētākas nekā Lionas Turīnas uh, līnija. Nu, un man ir tāda sajūta, ka mēs te skrienam ar galvu sienā, jo tiks iztērēta milzīga nauda. Kas tiks izdarīts? Tiks izurpts caurums kalnā, tas viss ilgs 20 gadus, lai, lai ko, lai ietaupītu vienu stundu, un tas arī neradīs nekādas papildus darba vietas. Nu, tā būtu pirmā lieta. Un tad mēs redzam, ka lielie projekti nesasniedz tās prioritātes, ko mēs sev esam izvirzījuši. Mēs runājām par ekonomisku izaugsmi, un to vajadzētu ņemt vērā. Īpaši mums vajadzētu paklausīties pilsoņu viedokli. Valī. Paldies, tagad Marko Valī. Prezidente, mi skūza. Jā, paldies, priekšsādātāji kungs. Atvainojiet, ka es ierados ar nokavēšanos, jo man bija jāpiedalās divās sanāksmēs vienlaicīgi, un es, protams, nevarēju būt abās. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi iz atspēlēt caurskatāmības kārti tad, kad mēs runājām par infrastruktūru. Mēs, protams, negribam tādu infrastruktūru, kas ir ārkārtīgi dārgi, ja šīs izmaksas nav iespējams pamatot, jo tās neuzlabo transporta tīklu. Nu, mēs esam runājuši arī par to, ka Dažas līnijas patiešām ir neveiksmīgas. Mēs vēlamies tādus projektus, kas ļauj pelnīt, un tam ir jābūt caurskatāmam, jo visi grib uzzināt, eh, vai mums ir šāda veida projekti un komisija neatbild uz mūsu jautājumiem. Un tas jāskata daudz plašākā kontekstā. Tas jau e, nav runa tikai par Lionas Turīnas projektu. Uh, mums ir nepieciešams izvērtējums pirms vispār darbs pie projekta sākt, sākt, jo bieži vien tiek realizēti tādi projekti, kas Eiropas pilsoņus vispār neinteresē. Tāpēc mēs vēlamies pēc iespējas lielāku skaidrību Eiropas parlaments, protams, prasīja skaidrību par Lionas Turīnas projektu, un es gribētu, lai komisija mums atbild, lai mums ir pieeja šiem datiem. Paldies, tagad Anedeli. Äh, all, uh, like... Pirmām kārtām es gribētu pateikties Vanīdī kungam par šo īso prezentāciju. Arī es ar nepacietību gaidu TNT dienas, īpaši tāpēc, ka mans koordinators ir Nīderlandietis, un es domāju, ka viņš būs ļoti priecīgs par tikšanos Rotterdamā. Es arī priecājos par visu, ko ir darījusi Eiropas komisija. Mēs jau redzam pirmos rezultātus tā sauktajā Berlīnas procesā, kas attiecās uz Rietumu Balkānu valstīm. Kā jūs atceraties, pagājušajā gadā augustā Vīnē bija samits, kur eh, piedalījās arī šo valstu premjerministri un eh, tika eh, runāts par to, lai Eiropas eh, transporta tīkls tiktu paplašināts līdz šim reģionam, tāpēc ir nepieciešama reģionāla sadarbība. Taču man ir arī pāris priekšlikumi, ko jūs varētu vēlāk apdomāt. Jūs jau varbūt labi zināt, ka ir liela starpības starp dalību valstīm un kandidātu valstīm. Uh, Rietumbalkānu valstīm, tad, ja mēs runājam par infrastruktūra finansēšanas projektiem, un lai panāktu šo koridora efektu visā tīklā, ir jāpārdomā finanšu instrumentu mehānisms, jo tas jo mums pilnīgi noteikti ir jāizvairās no kaut kādiem sastrēgumu punktiem Rietumu Balkānu reģionā. Vajadzētu tos novērst nākamo gadu laikā. Tālāk, protams, arī jārunā par TNT mandātu konkrētā reģionā. Un vajadzētu novērst e, šos kavēkļus. Un visbeidzot, es gribētu pievērst jūsu uzmanību tam, kā pašlaik tiek izstrādāts ziņojums par transporta infrastruktūras uzlabošanu un pieejamību centrālajā un austrumē Eiropā šis ziņojums ir jau gandrīz gatavs, un es esmu pārliecināts, ka tas uzlabos situāciju ne tikai centrālajā un austrumē Eiropā, bet arī citās valstīs, kas eh, piedalās austrumu partnerībā, kā piemēram Ukraina. Paldies! Danke sehr. Paldies tev, Dominiks Rikē. Paldies, priekšsādātāju kungs. Es eh, pateicos mūsu kolēģim par to, cik viņš ir mums uzticīgs. Man ļoti patika viņu šodien klausīties, bet man ir tāds pavisam vienkāršs jautājums. Tad, kad mēs runājam RTOT projektiem, tad pārās parasti ir kāda aģentūra, komisijas aģentūra, kas nodarbojās ar e, dažādiem finansēšanas mehānismiem. Nu, un tas nodrošina, ka šī, šis projekts var piedalīties. Bet jautājums ir, kādas ir šīs aģentūras attiecības ar FC un um, Eiropas investīciju banku. Te mēs tā kā runājām par vienas pieturas aģentūru, kur vajadzētu projekta iesniedzējam vienā vietā saņemt visu vajadzīgo um, ekspertīzi. Vai investīciju bankā ir tāda nodaļa, kas var eh, šāda, šādu aģentūru konsultēt. Uz salīdzinot ar FC instrumentu, Nu, es gribēju saprast, kā notiek šī pārē, jo citādi man liekas, ka ba uh, Eiropas investīciju banka vēl nav pabeigusi. Ka viņa nav tādas struktūras, ar ko varētu to izvērtēt. Tas man liek šaubīties par kvalitāti. Tad man vēl ir divi komentāri un viens jautājums. Es biju noraizējies uzklausot Gaieru kungu. Viņš ir ļoti kompetents. Mm, bet, eh, kad viņš apgalvo, ka viņš nav labi sapratis atšķirību starp FC un Connecting Europe Facility, tad tas ir tiešām pamats bažām, ja viņš šo er, atšķirību neredz tad mums ir jāsāk uztraukties, un tas, protams, ir saistīts ar manu pirmo jautājumu. Jāsaprot, kāda veida projekts tas ir, vai tas ir valsts finansējums, vai valsts un privātā finansējuma apvienojums, vai arī tikai privātais finansējums. Te ir ļoti daudz dažādu aspektu. Un tad es vēlējos uzdot vēl jautājumu par to, vai par eh, projekta obligācijām un to pārvaldi. Vai mm, šīs obligācijas nebūs veids vienkārši panākt finansējumu tiem projektiem, ko pagaidām īstenot nevar finansējumu trūkumu dēļ. Un man pēdējais jautājums, kāpēc RTT notiek uh, Eiropas parlamenta plenāras sesijas laikā. Vielen Dank. Uh, paldies, tagad uh, Izasko Bilbao. Paldies, priekšsādātāji. Vispirmām kārtām es gribu atvainoties, ka es nokavēju, jo es biju citā sanāksmē un pagaidām vēl neesmu iemācījusies piedalīties divās sanāksmēs vienlaicīgi. Mm, es īsti nedzirdēju sākumu, bet man tagad ir jautājums par finanšu eh, instrumentu izmantošanu. Mēs jau iepriekš runājām par TNT projektiem Ziniet, bija projekti, ko mēs e, sākām 94. gadā, un jau toreiz tie bija prioritāri, bet 2016. E, gadā tie vēl nav pabeigti. Tāpēc es gribētu uzdot divus jautājumus. No vienas puses, ja pēc pārskatīšanas, kas tika veikta 2013. gadā, attiecībā uz finanšu instrumentiem, es te Tagad nekomentēšu, kuri tie ir, jo tie jau bija. Ja šie projekti, ko iesniedza dalība valstis, atbilst, jā, jautājums ir, vai projekti, ko atbilst, ko iesniedz dalība valsts, atbilst tam, ko gaidīja Eiropas parlaments Nu, un tad man vēl kā spānietē, protams, ir jāparunā arī par manu reģionu, par Basku zemi, kur mums arī ir problēmas ar finansējumu trūkumu mūsu infrastruktūrai, tāpēc man ir jautājums komisijai, vai komisija zina, kādas būs mūsu kā Eiropiešu izmaksas. Um, ja mēs nerealizējam projektus, mēs visu laiku runājam, cik mums izmaksā projektu īstenošana, taču, manuprāt, dažādas aizkavēšanās projektu realizācijā izmaksā vēl vairāk. Tāpēc es gribētu zināt, vai komisija ir kaut kā tāds aprēķins veikusi, un ja nav, tad vai domā to darīt. Danke sehr, un jeb... Paldies, tagad Klaudija Montēra Dagoja. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, gribētu pateikt, ka arī Portugāla Ne tikai Nīderlanda ir valsts, kurā ir ļoti daudz arī šeit potenciāls sasaistis ar uh, jūras uh, ceļiem, piemēram, Madeira, Madeira sala. Jā, paldies par jūsu uh, plāna prezentāciju, un uh, mēs uh, šeit raugāmies kā ņemt vērā eh, vidas aspektus, šeit ir vajadzīgs vadlīnijas un vēl citi aspekti. Es esmu no salu reģiona, no Madeiras, kā jau teicu, tādēļ ir svarīgi un pamatoti atbalstīt šo salu iedzīvotāju sabiedrības jautājums, kā salu reģioni attālākos reģionos, kā var būt eh, šie iedzīvotāji labāk eh, integrēti darbības plānā un kādi rīcie plāni var tikt īstenot, lai uzlabotu sasaisti starp salām un eh, sasaisti starp atsevišķiem koridoriem. Vēl viens jautājums. Kā finansējums ir sakoordināts starp FC, CEF un reģionāliem fondiem? tiem projektiem, kas ir TNT daļa. Un eh, gribētu izmantot arī iespēju uzaicināt visus kolēģus uz eh, brīfingu pēc šīs sanāksmes dalībnieku launzī, deputātu launzī. Danke sehr. Paldies. Jā, pats arī vēlos uzdot jautājumu. Šorīt no rīta jau teicu, ka es ļoti atbalstu, ka pārrobežu aspekti sekcijas saņem augstāku prioritātu un gribētu slavēt komisiju, bet es jau nebūtu es, ja man nebūtu arī kritika, ko pieminēt. Gribētu pieminēt to, ko teica pirms tam Bilbaukundze, vai būs arī rēķins par tiem projektiem, kas nav tikuši realizēti, ko tas maksā. Gribētu pateikt jums divus piemērus. 2014. gadā tika noslēgts eh, šis eh, trūkums starp Vāciju un Čehiju. Zirniece Dainija Prastēņa. Tie bija vairāk simti metri, un tur bija vajadzēja 20 gadi. Pieņemsim, ka šie 660 metri, ne jau kilometri, bet metri, ja tas būtu pirms 20 gadiem aizslēgts, kas būtu, kāda nauda būtu ietāpēt, jo šie vilcieni ir pilni. Līdzīgs aprēķins būtu uh, Berlīna un Vroclava, tālāk uz Krakovu. Tur trūkst daži miljoni, lai elektrificētu par 100 miljoniem divas stundas varētu ietaupīt. Savukārt Leona Turīna par 20 miljoniem tikai viena stunda. Vai tas tiek aprēķināts un vai valstis, uz valstīm tiek izdarīts spiediens, dariet to? tas amortizēsies pēc pāris gadiem. Liona turien nekad neamortizēsies, bet es atgriežos pie Lionas turienes projekta, jo mēs bijām Lapzemē, Somijā, mūsu pēdējās delegācijas ceļojums. Bijām Helsinkos, bija interesanta saruna ar Helsinku mēru, un viņš teica, mēs arī vēlamies piedarēt Eiropai, mums ir vajadzīgs tunelis no Helsinkiem uz Tallinu. Tas ir garākais. Um, dzelzceļa tunelis, tad eh, Lamanša kanāla tunelis ir pavisam īsts, un viņš sapņo par to. Kohēzijas līdzekļi 40% maksā eiro, protams, ko viņš atsaucas uz lielu turienu, kā, ja tur ir 26 miljoni, kādēļ tad nav 40 miljonu Tallinai Helsinkiem? To visu vajag pamatot, un tādēļ šorīt no rīta, es nevarēšu šo jautājumu uzdot, jūs teicāt, es arī jautāju, vai ir aprēķins, ja jau eksistējošos posmus eh, remontē, cik ātri tas būtu, ko tas maksātu un arī kā tas būtu attiecībos darba vietām. Jūs teicāt, jā, šādi aprēķini bijuši par Lionu Turīnu, bet tie noteikti toreiz bija, kad bija pieņems, ka tas maksās 12 uh, eh, miljārdus, bet tagad saskaņā ar uh, Francijas rebēsijas palātu un Francijas valdība atbalsta šo projektu. Tie būs uh, 26 miljārdi. Vai ir jauns aprēķins? vai ir izrēķināts no jauna, ko tas uh, salīdzinām ar citiem variantiem, kā piemēram remontēšana šiem posmam, kas attiec arī uz be, eh, darba vietu radīšanu, mēs varam cīnīties pret bezdarbu, varbūt jūs nevarat to pateikt tieši, bet es labprāt gribētu informāciju. Tad kā, kāds toreiz bija šis aprēķins pirms 20 gadiem par šiem 12 miljārdiem, kā, vai ir jauns aprēķins, ja nav, un ja jūs nevarat nosaukt jaunos skaidrs, tad varbūt eh, toreiz vecos, lai mēs varam salīdzināt Un pēdējais punkts. Dzirdēju, ka grasās būvēt eh, kanālu pa ieleju starp eh, Ungāriju Čehiju, un uh, tagad ir šeit konkurence ar um, Austrijas zemnieku tuneli. Un citas valstis guva panākums. Vai kaut kas tāds ietekmē situāciju, ja ir skaidrs, ja šis uh, koridors eh, cauri Panajas ielēju, ja būs pēc desmit gadiem gatavs uz vidus jūru, protams, ka šis Semeringas tunelis Austrijā būs. Eh, kurš pārbaudīs, kādas ir proporcionāli, kurš sniegs mums informāciju, mēs varam tur mēs izdarīt spiedienu, jo nevar būt tā, ka šāda liela projekta, vienalga, cik viņi maksā un cik gadu desmitus tie ilgs, ka vienmēr tie gūst uh, tos uh, atbalsta, bet, ja ir mazie projekti, negrib dot naudu un vienmēr skatās, cik tas maksās un tam līdzīgi. Jā, liels paldies, un mēs ar lielu interesi gaidām jūsu atbildi. Un, ja kungam vārds. Thank you, thank you. Liels paldies, priekšsādātāji. Tas tiešām bija ļoti uh, plašs jautājumu klāsts. Ļaujiet uh, censties sekot uh, jautājumu uzdošanas secībai. Vanda Kampkungs darba plāni nesniegs lielāku elastību, runājot par dažādā finansējuma avotu izmantošanu, bet vismaz šie darba plāni TNT um, tīkliem parādīs skaidrāk, ko var finansēt un kas jau tiek finansēts no kādiem avotiem. Mēsners kundze ļoti atklāti jautāja, ko mēs varam darīt, kā uh, Eiropas parlamenta deputāti. Es domāju, ka viens aspekts šeit ir turpināt atbalstīt procesu, lai finanšu līdzekļi eh, būtu pieejami, kad tas ir nepieciešams un tādā apmērā, kā tas ir nepieciešams. Bet šis vēl viens aspekts, kur jūs vēlties, kur jūs varat palīdzēt, ir censties padarīt šo ietvaru tādu saskaņotu. Uh, Protams, ka joprojām ir lēmumi, kas tiek pieņemti un ir nav saskaņoti, ir nacionālās pozīcijas, kas nav atbilstošas prioritātēm, kas ir vissaprātīgākās Eiropas līmenī, joprojām ir ne tās labākās izvēles, eh, runājot par eh, potenciāli finansējumiem projektiem. Es eh, nesaku, ka mēs to varam apturēt un disciplinēt visus iesaistītos, bet ar šo otrās paudzes rīcības plānu, jums būs visi elementi pieejami, lai varētu veikt kritisku analīzi un pēc tam tad eh, īstenot diskusijas visos līmeņos. Jums uh, ir arī jūsu vēlēšana apgabals, jums ir kontakti politiskā līmenī, un jūs varat izmantot to materiālu, kas jums tiek piedāvāts šajā darba plānā, uh, lai varētu izdarīt visracionālākās un labvēlīgākās izvēles Eiropas līmenī. Tas ir tas, ko mēs cenšamies panākt ar šo darbu. Par Ķīnu. Es domāju, ka pozīcija ir tāda, ka mēs atbalstām jebkādus papildus finanšu līdzekļus. Ķīnai ir uh, pieejama uh, brīvi līdzekļi, bet Ķīnu galvenokārt interesē tādas konkrētas uh, schēmas, uh, kad uh, tiek sniegt finansējums, ja tiek izpildīti, izpildīti virkne nosacījumi, proti, ka jāpērk aprīkojums vai jāsniedz koncesijas uz 15 gadiem Ķīnai. Bet tas nedarbojas ne ar vienu finanšu investoru Eiropā un tāpēc visiem investoriem ir vienādi noteikumi. Mēs ceram, ka šis struktūrētais dialogs, kas mums tagad ir šajā konektivitātes platformā mm, no Eiropas un Ķīnas puses, palīdzēs izskaidrot mūsu Ķīnas partneriem, kādi ir noteikumi, un mēs ļoti atklāti izsakāmies šajās diskusijās, bet mēs redzam, ka joprojām ir problēmas. Viens ļoti simbolisks projekts, kas neten tika uh, nesen tika apstiprināts eh, Belgradas eh, Budapeštu dzelzceļa savienojums. Tas ir ļoti svarīgs Eiropas Savienībai, bet nosacījumi, eh, par kādiem ir vestas sarunas, izskatās neatbilst valsts iepirkuma, koncesiju un citiem noteikumiem. Tātad mēs to apspriežam gan ar Ungārijas, gan ar ar Serbijas iestādēm, arī ar ķīniešiem, jo mēs nevēlamies radīt precedentus, kas noteikti nākotnē varētu būt negatīvi, jo īpaši izdarot spiedienu uz vājākajām valstīm, proti tām, kuras nav vēl Eiropas Savienībā, bet vēlas iestāties un kuriem ir ļoti vajadzīgas investīcijas infrastruktūrā. Tātad, e, atbalsts, kuru mēs vēlētos saņemt no jūsu puses, ir uh, šī te kritiskā izvērtēšana attiecībā uz to, kādas ir prioritātes. Dažkārt tie ir izaicinājumi. Mums ir ļoti dzīves debats bijušas ne tikai par Lionas un Turīnas savienojumu, bet arī ar citiem plāniem. Bet ar šiem darba plāniem jums tad ir visi elementi pieejami. Mēs esam jūsu rīcībā sniegt visu informāciju, kas jums varētu noderēt lai analizētu vienu vai otru projektu. Runājot par Lionas Turīnas projektu, to var kritizēt dažādos aspektos, bet nevar teikt, ka šis projekts nav caurskatāms vai tam nav veikta ieguvumu un tēriņu analīze. Neviens Eiropas Savienības projekts nav bijis tik ļoti kontrolēts un auditēts kā šis projekts Eiropas Savienībā. Uh, Jā, es, protams, akceptēju, ka jūs kritiski vērtējat šādu projektu, jūs skatāt, ka citi projekti ir varbūt svarīgāki, bet nevajag uh, apšaubīt uh, tos iemeslus, kas lika likumdevējiem arī šim parlamentam izvēlēties uh, šos projektus kā svarīgākos Eiropas Savienības sarakstā. Tagad par horizontālajiem aspektiem. Jūs to uzsvērāt, un es ceru, ka beigās mēs eh, varēsim infrastruktūras eh, aprakstu iekļaut, aprakstā iekļaut arī tādus elementus, kas varētu padarīt šo infrastruktūru zaļāku, viedāku un tā tālāk. Un šeit mēs nonākam pie visiem tiem tematiem, kas tiek uh, izskatīti tematiskajos dokumentos, uh, lai izmantotu ierobežotos resursus pēc iespējas labāk. Nīlsen kunga jautājums par frontloading. Jā, finansējums no Eiropas fondiem un no eh, Eiropas Savienošanas instrumenta galvenokārt ir paredzēts, lai uzsāktu projektu uh, sarežģītā fāzē, tad, kad vēl ir daudz nedrošību attiecībā uz to, kādi būs eh, citi iesaistītie finansētāji un tā tālāk. Tie projekti, kurus mēs atbalstām, ir tādi, kur mēs varam eh, projekta sākumos eh, sniegt būtisku finansējumu. Mēs atbalstām šos projektus gadu garumā, bet lielākais atbalsts tiek dots sākumā par TNT ietvaru paplašināšanu. Gribētu sirsnīgi pateikties ne tikai attiecībā uz atbalstu Rietumbalkāniem, bet arī uh, uz atvērtību attiecībā uz citām valstīm. Es domāju, ka šis tīkla efekts ir tas, ko mēs cenšamies analizēt jau šajos darba plānos un TNT ārējā dimensijā. Uh, ir šis dokuments par to, un mēs cenšamies piedāvāt uh, informāciju kolēģiem, kuri ir atbildīgi par finanšu palīdzību kaimiņu valstīm, lai var darīt pēc iespējas vairāk ar uh, viņu instrumentu starpniecību. Bet mēs redzam, ka visas šīs uh, valstis ir pietiekami disciplinētas, uh, piedāvājot uh, projekts ar patiesu pievienoto vērtību. Un es domāju, ka ir jānovērtē tas, kā notiek šis darbs, šīs valstis arī piemēro regulatoras izmaiņas eh, un tiek pieņemti mūsu piedāvātie pasākumi, lai eh, pielāgotos Eiropas akī. INEA nav iesaistīts EIB, atbildot Rikē kungam, bet INEA ir eh, ekscelences centrs runājot par zināšanām attiecībā uz dažādiem projektiem. Jūs zināt, kādas mums ir regulāri diskusijas ar Eiropas investīciju banku, un diemžēl mums ir jārespektē viņu neatkarība un arī uh, eh, FT pārvaldības komitejas neatkarība, bet darba līmenī mums visu laiku ir saikne un sadarbība ar EIB un INEA. Uh, arī regulāri iesaistās EIB komandas informēšanā, kas ir atbildīgi par transportu, jo jūs varbūt esat konstatējuši, ka šis transporta un mēslis vēl pietiekami labi nedarbojas. Tātad mēs izmantojam visus tos resursus, kas ir mums pieejami, INEA komisijas ierēģi un arī nacionālie ierēģi papildināmība. Šeit var dažādi to tūkot, un ja mēs raugāmies no budžeta viedokļa, tad, ja mēs sakām, ka granti vairs nav nepieciešami, tad viss Eiropas finansējums ir jānovirz uz finanšu instrumentiem. Tas ir pārāk vienkāršoti, jo īpaši tādā sektorā kā transports mēs esam parādījuši, ka mēs varam uh, labi izmantot finanšu instrumentus, bet ar nosacījumu, ka dažkārt ļoti sarežģītajiem pasākumiem eh, var sniegt eh, papildus atbalstu ar grantiem. Lūdzu, atbalstiet mūs šajās te budžeta diskusijās, jo īpaši vidusposms pārskatā, lai atbalstītu šo argumentu, jo pretējā gadījumā mēs pārāk ātri um, pārietu pie pieejas, ka viens risinājums der visam. Par šo projektu obligāciju uh, vērtspapīrošanu tik tālu vēl neesam tikuši, jo mums nav pienācīgs uh, portfeles ar līdzīgiem, līdzīgi virzības projektiem. Es domāju, ka to varētu apsvērt šādu vērtspapīrošanu, ja mums būtu tāds tematiskais uh, projektu portfels, piemēram, ostu projekti vai pilsētu projekti. Uh, tad to varētu pārvērst eh, šādos te finanšu instrumentos. Un visbeidzot, eh, vienmēr ir sarežģīti izvēlēties laiku tentē dienām, ir pusdiena, kur šīs dienas pārklājas ar Eiropas parlamenta plenāru sēdi, bet mēs ceram, ka tas nekavēs jūs lielā skaitā piedalīties tentē dienās un ir arī šie svarīgie politiskie lēmumi, kas varētu tikt pieņemti pirms sāksies plenāra sēde. Pieņem zināšanai arī Bilbao kundzes un priekšādātāju teikto. Tas ir ļoti labs veids, kā mūsu argumentus uh, precizēt un raudzīties, kur ir prioritātes Balstoties uz to, kas tiek darīts, mēs centīsimies eh, raudzīties uz projektiem tā kā jūs to aprakstījāt, proti eh, arī novērtēt, cik tas maksātu, ja šos projektus neīstenot, jo jums ir taisnība. Neviens no prioritāriem projektiem eh, no veciem labajiem laikiem vēl nav pabeigts paraugoties dažādām izvēlēm un prioritātēm, es domāju, ka šāda veida analīze varētu mums palīdzēt eh, lielāku uzsvaru likt uz tām uh, izmaiņām prioritātēs, kas īstenosies. Es nesaku, ka mēs uh, ar CEF regulas pielikumu uh, tā dzīvosim mūžīgi. Uh, Eh, jo mēs vēlamies eh, to mainīt atkarībā no konkrētiem rezultātiem un notikuma attīstības un iespējams arī um, piedāvāt finansējumu tur, kam tas būtu, kur tas būtu ar vislabākos svirs efektu. Montero kundze eh, par jūras maģistrālēm man ir prieks, ka šeit beidzot kaut kas virzās uz priekšu, tas ir ļoti sarežģīts, bet arī ļoti svarīgs jautājums. Uh, Šeit mums galvenokārt ir divi mērķi. Pirmais mērķis bija šis uh, sākotnējais mērķis, proti pēc iespējas vairāk transporta pārvietot no ceļiem uz jūras transportu. Tas joprojām ir stūrakmens visam, kas tiek darīts, pamatu pamats visam un Brian Simpsona vadībā, bet otrais aspekts ir arī uh, savienojums ar atrenātajiem reģioniem un salām. Tas toreiz bija tas solījums, kas tika dots, uh, kad mēs sakām, ka tie nav galvenie aspekti, bet mēs izmantosim jūras maģistrāļu instrumentu, lai um, uh, sasniegtu šīs uh, salas un citus attālinotos reģionus un izolētos reģionus, un tas noteikti tiks uzsvērts arī Simpsona kunga rīcības plānā. Visbeidzot, kā secinājumu, uh, varbūt eh, paraugoties uz dažādiem projektiem, pārrobežu projektiem un tā tālāk, šis eh, jaunais eh, koridoru izvērtēšanas veids, manuprāt, palīdzēs mums apkopot visus elementus, lai varētu izdarīt izvēlu. Un es ceru, ka jūs būtiski iesaistīsieties diskusijā, bet arī izmantosiet visus tos materiālus, kas ir pieejami, ne tikai šie dokumenti, darba plāni, uh, bet uh, katrs darba plāns tiek papildināts ar ļoti spēcīgu analītisko bāzi, tiek pētīta satiksme, uh, transporta veidi un tā tālāk. Tur ir ļoti daudz dati, un jūs tos varat izmantot un uh, iezīmēt, kādas izvēles tad būtu jādara. Un, Idī, kungs, paldies! Jūs neatbildējat tomēr uz diviem jautājumiem, vai es varētu tos uzdot vēlreiz. Es pajautāju, vai bija jauna analīze pēc tam, kad uh, Eh, Francijas revizijas palāta teica, ka nevis 12, bet 26 miljoni būs par Lions Turīnas eh, posmu jāmaksā. Un otrs jautājums tagad, kad ir izrādījies, ka būs jauns koridors no Bratislavas uz eh, vidusjūru, vai tur tagad ir jauna analīze attiecībā uz uh, eh, Zemerinu Koan tuneli, jo paralēli ir uh, posms, kas varbūt agrāk tiks pabeigts un vēl piemērotāks būs skrāvu uh, pārvadāšanai, un tad varbūt šis tunel, tunelis vairs uh, nerentēsies, tas tāpat jau nerentējās. Bet vai jūs varat apliecināt, ka tur ir kaut kāda analīze, jauns izvērtējums, un ka mēs to arī saņemsim? Thank you, Chair. Thank you for, for Jā, paldies priekšsēdētē. Paldies, ka vienmēr man liekat precizitēt eh, jautājums, no kur mums mēģina izvairīties no atbildēšanas par Leonu eh, mm, Turīnu. Revizijas palātas, Francijas revizijas eh, palātas analīze, kas tika izdarīta, apstiprina, ka sākotnējas izmaksas ir uh, palielinājušās uh, tādēļ, ka ir inflācija un ir uh, totāls izmaksas ir 12 miljārdi. Tie nav, tas nav precīzi tas skaitlis, kas ir Francijas revizijas palātas skaitlis. Otrais, godīgi, jūs esat pašniecis šeit, paprasīs man par daudz, nezinu. Jā. Nu, varbūt tad vēlāk. Viki kungs. Es varu atbildēt uz jautājumu par starpību, kas radās e, revīzijas palātā. Ne, 9 miljārdi plus 3 ir 12 un tad vēl ir vajadzīgi vairāki miljārdi. Um, uh, pie, nu, tieši darbiem, kas ir paredzēti tuneļa izstrādē, bet jums jau vēl līdz tam tunelim ir jātiek, un tie atkal ir citi darbi. Tas kaut kas ir pavisam cits. Tagad Marko Valī. Sī, grācie, prezident. Jā, paldies priekšsēdētāji par to, ka sniedzat man iespēju uzdot jautājumu. Komisijas tonis man nepatīk. jautājumu informāciju budžeta kontrolas komitē, tur arī esmu koordinators un tur ir pieņems lēmums šo informāciju, jā, pajautāt, mēs gribam informāciju par Turīnu Lionu. Parlamenta sekretariāts ir nosūtījis jautājumu, tas nav no vienas politiskās grupas, un uh, eh, DG Move nereaģē. Jā, nu viņi tā laiku vēl garumā, gribētu, lai būtu sešgatāmība. Jūs nevarat pateikt ka ir caurskatāmība, jo tas nav tā. Mēs gribam pēc iespējas vairāk informāciju, nezinu, vai jūs esat īstie, kam jautāt, bet eh, ne jau tādēļ, ka es to jautāju, bet visas politiskās grupas, viss parlaments faktiski jautā. Varbūt, ka ir kāds paskaidrs, kādēļ jūs nevarat dot informāciju, jā? Ja? Nu, tagad varu dot iespēju trim cilvēkiem, arī man ieskaitot, protams, jums arī būs iespēja atbildēt par pēdējo punktu. Tas ir ļoti svarīgs punkts. Jūs vienmēr varat saņemt eh, informāciju. Mūsu nostāja ir, ka jums par projektiem jāsaņem eh, tikpat daudz informācijas, cik mums ir. Ja jūs griežaties pie mums eh, ar jautājumu, mēs sniegsim atbildi. Un vienīgais, ja projekta atbalstītāji ir lūguši kaut kādu daļu informācijas neatklāt un, bet tas ir tikai attiecas uz dažiem no dokumentiem, kas ir daļa no formālā priekšlikuma, bet visu pārējo informāciju, materiāli, analīzes, pārbaudas un tam līdzīgi, protams, ka jums ir piekļūtam. Un būšu priecīgs, ja jūs pie mums kaut vai atnāksiet, tad mēs varam runāt par šo jautājumu. Paldies! Labi, tad paldies vēlreiz sirsnieks par eh, prezentāciju, par atbildēm, par jautājumiem. Tā bija ļoti laba, dzīva diskusija, un, protams, ka mēs eh, pie šiem punktiem turpināsim darbu. Tālāk, nākamais punkts, citi jautājumi. Nekā nav man. Nākamā sanāksme ir 4. un 7. aprīlis 9. no rīta. Līdz ar to sanāksmi beidzam, priecājos, ka atkal tiksimies 7. aprīli 9. no rīta. Liels paldies un jauku dienu!